priekšsēdētāji, komisāri, kungs, cienījamie kolēģi, ar lielu lepnumu es šodien iepazīstinu jūs ar jauno atbalstu schēmu par augļu un dārzeņu, banānu un pienu piegādu izglītības iestādēm. Eh, tas ir rezultāts gadu ilgam darbam. Eh, tas bija intensīvas sadarbības eh, rezultāts ar vairākām politiskajām grupām. Pateicos visiem kolēģiem, kas ir strādājuši pie šī dosie. Es vēlos pateikties arī Eiropas komisijas eh, pārstāvjiem, kas nāca klajā ar lielisku priekšlikumu, un arī pateicos Luksemburgas prezidentūrai eh, Frankam Šmitam, ar kur mēs eh, ļoti cieši sadarbojāmies. Kopumā jaunā programma balstās uz diviem pīlāriem. Pirmais pīlārs ir bērnu veselība un tas, ka mums ir jāiemāc veselīga, um, veselīga pārtiks ieradumi jau sākot no agrīna vecuma. Un otrajā pīlārā mēs raucīsimies uz to, lai svaigu uh, produktu izdalīšana būtu pienākums tām dalībvalstīm, kas piedalās šajā atbalsta schēmā. Dalībvalsts uh, piedalās šajā programmā brīvprātīgi. Tām ir iespēja paplašināt to produktu sārakstu, kas uh, tiek izplatīts šādā veidā, bet ar striktiem priekšnoteikumiem. Tā, piemēram, ir aizliegts, um, aizliegts dažādi mākslīgie, mākslīgās um, piedevas Un šīs programmas mērķis ir cīnīties pret uh, aptaukošanos bērniem un uh, uzlabot bērnu veselību. Mērķis ir arī uh, pietuvināt bērnus lauksaimniecībā, vienlaikus iemācot viņiem labu sešanas paradumus jau agrīnā vecumā. Nevajadzētu aizmirst arī par to, ka skolai šajā jomā ir ļoti svarīga loma. Šīs jaunās programmas mērķis ir veicināt arī reģionālo un vietējo ražošanu, īsos izplatīšanas eh, tīklus, atbalstīt mazos lauksaimnieks, domāt arī par uh, sezonāliem produktiem. Lielākā uh, daļa parlamenta atbalstīja šo priekšlikumu, sākotnēji bija zināmas problēmas vienoties ar padomu, bet mums ir izdevies uh, panākt vienošanos. Pateicoties visiem ēnu referentiem, mums izdevās aizstāvēt Eiropas parlamentu nostāju. Un budžeta jomā mēs panācām to, ka um, par 20 miljoniem tiek palielināti um, programmai atvēlētie līdze, līdzekļi. Un lai uh, būtu iespēja pievienoties šai programmām arī tām valstīm, kurām nav vēsturisko atsautus rādītāji. Tātad ir iespēja arī domāt par 20% uh, transferu, jeb uh, līdzekļu pārdales. Uh, no vienas jomas citai. Uh, dažas valsts varbūt būtu vēlējušās vairāk, bet jāsaka, mums ir izdevies panākt līdzsvarot priekšlikumu un uh, Mums izdevās arī godīgāk sadalīt līdzekļus dalībvalstu starpā. Runa tātad ir par bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem un ir jāņem vērā arī dalībvalstu attīstības līmenis. Un, kā jau teicu, ir jādomā arī par vēsturiskajām atsaucēm, par to arī neesam aizmirsuši, tātad par tām valstīm, kurām nav uh, bijis līdz šim šādu te vēsturisko atsauču. Mums ir jādomā arī par to, lai šī programma būtu pietiekami redzama, tā tad ir nepieciešama papildus pasākumi un jācenšas panākt to, lai pēc iespējas lielāks skaits skolu varētu iesaistīties šajā programmā. Tāpēc es aicinu visus kolēģus atbalstīt šo programmu, kuras mērķis ir uzlabot bērnu veselību un atbalstīt arī vietējo lauksaimniecības produkciju. Jūs zināt, ka lauksaimnieki šobrīd saskars ar grūtībām jau pieši augļu un dārziņu jomā. Paldies! Merci, Monsieur Tarabella. I... Paldies, Tarabela kungs, un tagad lūdzu Hogana kungs komisārs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlos arī sirsnīgi pateikties visiem, it īpaši Tarabela kungam un arī ēna referentiem par to, ko viņi ir izdarījuši, lai varētu šo jautājumu atrisināt. Esmu pārliecināts, ka Tarabela kungs noteikti piekritīs un ēna referenti piekritīs, ka, ka jautājums, protams, ir sarežģīts jo ir tik daudz uh, sensitīvu jautājumu, piemēram, arī tiesiskais pamats, arī kādi produkti tiks uh, izdalīti, kāds ir budžets un kā, kā šie jautājumi tiks sastarpēji saist, būs sastarpēji saistīti tieši, ja runājam par augļiem, dārzeņiem, banāniem un pienu un ņemot vērā to, ka parlaments ir iesaistījies, šis progress jau ir panākts. Progress jau ir un varam teikt, ka ka no visām pusēm bija konstruktīva sadarbība un arī elastīga pieeja, un pateicoties tam esam panākuši šo progresu, un paldies tik tiešām, ka mēs varam turpināt šo schēmu. Parlaments ir palīdzējis veicināt šo schēmu tā, lai varētu būt pietiekama prioritāte attiecībā uz svaigiem produktiem. Mēs nedrīkstam aizmirst šīs programmas, šīs schēmas mērķi tā, lai bērni un jaunieši mācās uh, Eh, mācās ēst un lai viņiem garšotu pro, eh, produkti bez jebkādiem garšas pastiprinātājiem. Un mēs esam iztērējuši miljoniem eiro tā, lai eh, bērni varētu saņemt pārtiku un iemācīties arī ēst svaigu un garšīgu pārtiku. Un jaunā schēma šobrīd tiek ieviesta ļoti svarīgā brīdī mūsu zemniekiem, jo cevišķi piena sektorā šobrīd ir ļoti sarežģīta situācija. Tagad ir palielinājies uh, pieprasījums pēc piena un noteikti nākotnē arī augs, jo uh, bērni iemācīsies uh, pareizēst. Lielas paldies, komisāra kungs, un tagad lūdzu mūsu runātāju. Un pirmais runātājs ir Desa kungs, jums ir pusotra minūte. Priekšredētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, Liels paldies visiem, kas ir darbojušies kopā tā, lai mēs varētu izveidot šo uzlaboto schēmu attiecībā uz augļu dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm. Un vēlos pateikties pašam referentam un arī ēnu referentiem. Mums bija pieci trilogi un rezultāts šobrīd ir tāds, ka visi uh, var būt apmierināti ar rezultātu. Šobrīd ir tā, ka dalību valstīs ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk šo programmu ieviest. Un viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, ka tiek saliktas kopā šobrīd visas šīs atsevišķās programmas, un tas nozīmē, ka pastāv iespējas vajadzības gadījumā pārlikt naudas līdzekļus no vienas programmas uz otru, un tas ir ļoti pozitīvi. Ir arī ļoti pozitīvi, ka parlaments panāca to, ka tieši piena schēma uh, tiks palielināta par 10 miljoniem eiro, tagad ir 100 miljonu eiro. Uh, un 150 eh, miljoni eiro eh, tiek piedāvāti angļu un dārziņu schēmā. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, un tas nozīmē, ka visās dalību valstīs mēs paturēsim līdzinējo finansējumu, un ir īpaša situācija uh, eh, Horvātijā, kā arī uh, citās, uh, citos atsevišķos reģionos. Mēs, es uzskatu, ka ir ļoti pareizi, ka mūsu skolēni mācās ēst eh, veselīgu pārtiku, un tas ir tiešām ļoti pozitīvi. Un ir iespēja izmantot eh, šādas metodas tā, lai mēs apmācītu mūsu bērnus. Ir ļoti labi, lai, lai mūsu bērni vispār zinātu, no kurienes nāk piens, lai viņi varētu arī šo lietu iemācīties. Un es ceru, ka, tas, eh, ka šis priekšlikums tiks apstiprināts. Paldies, Dēsa kungs! Un tagad lūdzu Dekastro kungs, jums ir viena minūte. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies visiem. Paldies arī komisāra kungam. Dāmas un kungi, uh, šī atbalsta schēma par augļu un dārzeņu banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības instrumentiem, kas palīdz uh, bērniem un jauniešiem uh, Um, un uh, veicina to, lai viņi ēstu veselīgu pārtiku. Esmu ļoti gandarīts par Tarabela kunga paveikto un arī visas komandas darbu. Uh, budžeta sadalījums šobrīd ir ļoti veiksmīgs un arī ļoti labi, ka Eiropas parlaments šeit var darboties arī kā uh, viens no likumdevējiem un noteikti komisija arī ir pelnījusi mūsu uzslavas par to, ka ir atbalstījusi arī mūsu lomu šeit. Ņemot vērā to, ka padoma ir palielinājusi arī vairākus aspektus, tomēr ir jāturpina diskutēt. Šobrīd ir tā, ka mūsu mērķis, protams, ir nodrošināt uh, veselīgu pārtiku mūsu bērniem. Tam ir jānotiek dalību valstīs, ir skaidrs. Un mēs vēlamies, lai izglītības politikā būtu pieejami labi produkti, lai bērni mācītos tos ēst. Nikolsona kungs, paldies, priekšsēdētājas kundze. Uh, Pirmām kārtām paldies mūsu referentam, paldies par lielisku paveiktu darbu. Protams, nevienmēr viss gāja gludi, bet kopumā viņš ir lielisks referents un tāpēc arī darbs ir paveikts godam. Un noteikti rezultāts visiem ir pieņemams. Esmu ļoti gandarīts par šo priekšlikumu noteikti šobrīd ir skaidri un gaiši pateikts, ko mēs vēlamies panākt, un tas noteikti ietekmēs gan piena sektoru, gan arī augļu dārziņu ražotājus. Un ļoti labi, ka tā tas arī ir. Un tas tiešām pierāda, ka ja mēs varam sadarboties, tad mēs varam panākt daudz vairāk. Un pat daudz vairāk nekā tas, ko mēs bijām sākotnēji iedomājušies. Es noteikti ar lielu nepacietību gaidu, kad šī programma tiks līdz galam īstenota manā reģionā. Tas būs patiešām ļoti veiksmīgi, un es ceru, ka šis priekšlikums tiks atbalstīts. Un ļoti labi arī, ka budžets šobrīd ir palielināts, un, un arī komisārs, komisija varēja piekrist un at, attiecīgi nodrošināt līdzekļus. Un, uh, Žēl, ka mēs nediskutējam šobrīd par cūgaļas nozari, jo mēs runājam šeit par citiem pārtikas produktiem, bet tie cu, par cūkām mēs cūgaļas nozari mēs runāsim ceturtdien, kad komisārs vairs nebūs klāt. Komisārs šobrīd ir šeit, mēs diemžēl nerunājam par šo lietu. Un, Bet es pieminu šo faktu ne jau tādēļ, ka man ir kāda necieņa pret uh, referenta darbu. Nikolsona kungs, kāds kolēģis gribētu jums uzdot jautājumu, vai uh, No Franci Lika kunga jūs varētu pieņemt zilās kartītes jautājumu. Jā, labi. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies deputāta kungs, ka jūs pieņemat manu jautājumu. Francelika kungs, saka priekšsēdētāji. Francelika. Nē, nē, nē, atvainojiet, laikam. Nu, tad nākamreiz man būs iespēja. Cienījamie kolēģi, gribētu uzdot jums jautājumu. Jā, tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu bērniem būtu šī izglītības programma, bet, manuprāt, ziņojuma, nu, ziņojuma no, uh, nosaukums ir šāds. Mēs šeit runājam par atbalsta schēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm. Varbūt mēs varētu šeit atsevišķi runāt par āboliem, kas savukārt ir eh, mūsu pašu ražo, eh, eh, ražot, saražotais produkts, jo varbūt mēs varētu šeit iekļaut augļi, dārzeņi, banāni un āboli un atbalstīt savējos. Nikolsona kungs, lūdzu. Priekšredētājs kundze. Nē, paldies kolēģi par ļoti labu jautājumu. Nē, nu, man jau nav nekādu iebildumu. Es labprāt šeit iekļautu visus visus iespējamos augus, lai ir āboli, lai ir bumbieri, lai ir pilnīgi viss. Bet priekšādātāji jūs noteikti zināt, ka tieši no mana reģiona nāk eh, āboli, mēs labprāt varētu atbalstīt mūsu pašu ražotājus. Mums nav nekāda iebilduma. Es personiski ar lielu prieku uzņemtu šeit eh, ābolus arī šajā sarakstā. Paldies, un tagad lūdzu Milleris kundze, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, arī es vēlos pateikties Markam Tarabellam par paveikto darbu, par lieliski paveiktu darbu. Un tas, ko viņš ir darījis trialoga laikā, tas tiešām parādīja, ka viņš ir gatavs cīnīties. Viņam bija parlamenta pilnvarojums, viņš lieliski darbojās, vēlos arī pateikties par šo darbu. Ļoti labi, ka mēs varam tagad kopā salikt šīs divas schēmas attiecības augļiem, dārzeņiem un pienu un ļoti labi, ka mēs tagad varējām šos, šos abus, abas programmas salikt kopā un es ceru, ka pavisam drīz uh, tiks apstiprināta šī programma. Šobrīd mēs esam sa samazinājuši birokrātiju, esam panākuši to, lai veidotos rezerve. Un ar šo atbalsta schēmu mēs varam panākt to, lai 30 miljoni bērnu no 6 līdz 10 gadu vecumam uh, varētu regulāri bez maksas saņemt pienu, dārzeņus un augļus. Mēs esam panākuši ļoti daudz. Pirmam kārtām tika runāts par to, kādu produktu būtu jāiekļauj šajā sarakstā. Un otrais aspekts bija saistīts ar izglītības pasākumiem, kas būtu saistīti ar uh, uzturmācību. Un es ļoti vēlos, lai skolotāji varētu palīdzēt bērniem ar uzturmācību, tā lai bērni varētu zināt, kāds ir pareizs uzturs. Mūsu bērniem šobrīd nu jau trūks ikdienas kompetenci. Daudzos gadījumos viņi nemaz nezina, kā vispār var pāriest no pamat lietām, no dārzeņiem, no augļiem, un tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai viņi zinātu, ka pamat lietas, pamat pārtika var būt ļoti uh, veselīgs un labs uh, pārtikas, pār, pārtikas sastāvdaļa, tā lai bērni būtu gatavi un mācētu to ikdienā ēst. Un tāpēc es uzskatu, ka uztura eh, mācība šajā kontekstā ir ļoti svarīga, tā lai mūsu bērni arī mācās. Un tāpēc arī ar prieku varam, varam atbalstīt šo rezultātu. Paldies! Paldies, Milleres kundze! Eh, zilās kartītes jautājums jums ir no Grapinī kundzes. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, protams, es piekrītu tam, ka bērnu veselība ir absolūtā prioritāte un vēlos arī pateikties Tarabela kungam un apsveikt viņu ar rezultātu, taču ir viena lieta, kas man līdz galam nav skaidra. Vai mēs plānojam to, lai bērniem Uh, būtu pie, atvēlēt lielāks finansējums. Mēs šeit runājam par bērniem no 6 līdz 10 gadiem. Kāpēc ne līdz 14? Manuprāt, būtu nepieciešams palielināt šo vecumu. Cienījamie kolēģi, liels paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Mēs, protams, labprāt gribētu, lai bērni varētu šos bezmaksas produktus saņemt garāku laiku, bet šeit mums doma ir tāda, lai bērni, kas mācās no 1 līdz 4 klasē, kas iet pamatskolā, uh, lai šie bērni iegūtu vismaz šo, šīs iespējas. Un jautājums visos gadījumos ir par naudu, un šobrīd mums ir 1,6 miljārdi sešu gadu periodā, un manuprāt, tas jau ir diezgan daudz, un, protams, katra dalība valsts drīkst piedalīties līdz, ar līdzfinansējumu un paplašināt programmu. Paldies! Un tagad lūdzu Sandra Rodrīgas kundze, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties arī Tarabela kungam par darbu. Es uzskatu, ka tas, kas ir panē, panāktas, ir ļoti labi. Un ļoti labi, ka Eiropas Savienība plāno turpināt atbalstīt augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādātājus. Un arī šādā veidā mēs izglītosim mūsu bērnus par to, kādu labumu viņi var gūt, ēdot regulāri svaigus augļus un dārzeņus, banānus un arī pienu. Un, manuprāt, tā ir laba iespēja, lai varētu veicināt arī to, lai tiktu iepirkti vietējie produkti, arī a, bioloģiskās lauksaimniecības produkti. Un ļoti labi šādā veidā mēs varēsim atbalstīt laukus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tieši vietējie produkti būtu visvairāk atbalstīti. Mums būtu nepieciešams, piemēram, iekļaut šajā uh, Eh, mācību programmā arī to, lai bērni varētu ierasties varbūt uz kādu saimniecību vai vismaz uz tirgu, lai paskatītos uz, uz zemniekiem un uz to, kā viņi strādā. Tagad, lūdzu, Ropekungs, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, cienījami kolēģi! Pirmām kārtām vēlos pateikties Tarabela kungam, mūsu referentam, paldies par lielisku darbu! Strādājot ar šo ziņojumu. Es biju no zaļo puses ēnu referents un varu teikt, ka ne visos gadījumos mums ar referentu bija, uh, bija vienotas domas, bet šobrīd dokuments ir labs. Un kāpēc es varu to apgalvot? Kāpēc es varu teikt, ka šis dokuments būtu jāatbalsta? Tas ir saistīts ar to, ka, ka dokumentā ir izvirzīti mērķi, Un skaidri norādīts, ka mūsu mērķis ir panākt to, lai skolēni ēstu veselīgu pārtiku. Mēs varam šeit paplašināt produktu klāstu, kas tiks piegādāts izglītības iestādēm. Mērķis, protams, ir, lai informētu bērnus, bet arī tiešām, lai veicinātu viņu uh, pareizā uztura iemaņas. Redzēsim, kā mēs varēsim to visu paplašināt, kā, nezinu, kā uh, Piemēram, eh, olīveļa varētu šeit būs iekļauta vai arī šokolādes piens, bet nu ne visi jautājumi līdz galam atrisināt, bet varbūt dalība valsts varēs tik galā pašas. Varu teikt to, ka pirmo reizi mums ir iespēja panākt to, lai, uh, lai Eiropas Savienībā tiktu atzīts, lai kā tādi garšas pastiprinātāji, kā monosodījums glutamāts, lai tie vairs netiek uzskatīts par uh, pareiziem un uh, par pieņemamiem veselīgiem, un līdz ar to šobrīd ir iz, še, uh, šāds garš pastiprinātājs ir izslēgts. Mums pat īstenībā grūti noticēt tam, ka agrāk varēja šo garšas pastiprinātāju pievienot bērniem domātai pārtikai. Ļoti labi, ka šajā dokumentā šobrīd viss ir pareizi izklāstīts, viss ir precizēts. Tiek runāts arī par to, kā naudas līdzekļi tiks izlietoti, dalībvalstis varēs uh, izmantot atbalsta summas elastīgāk un ir iekļaut arī noteikumi, eh, kas attiecas uz īsāku piegādas maršrutu, tiek runāts arī par labu pārvaldību, un ir skaidri norādīts, ka vietējās un reģionālās iestādes varēs plašākā mērogā piedalīties tajā, lai eh, tiktu izveidota šādas schēmas un eh, attiecīgi īstenotas parasti tieši vietējās iestādes vislabāk pārzina situāciju. Lielas paldies, un tagad culokungs vienu minūtu. Grazie, prezidente, grazie, relatore Tarabella. Paldies, priekšsādātāji. Vēlējos pateikties referentam Tarabellam par lielisko veikumu un par uh, arī veiksmīgo darbību trialogu sarunās. Uh, rezultāts uh, ir ļoti labs un arī runājot par finansējumu attiecībā uz šīs schēmas īstenošanu ļoti svarīgi arī paturēt prātā programmas mērķi, proti izglītot uh, bērnus, uh, mācīt viņus ēst uh, svaigas produktus, dārzeņus un augļus. Tā kā mēs zinām, ka ir liels skaits bērnu Eiropas Savienībā, kam ir liekais svars, tad vēl jo svarīgāk tādēļ ir mācīt bērnus ēst veselīgi un pareizi. Dalību valstīm ir jādara viss iespējamais, lai piemērotu stingrus kritērijus programmas īstenošanai. Paldies, Zulā kungs, ir zilās kārtības jautājums, ko vēlas uzdot Ulai kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzmanīgi klausījāmies Tarabellas kunga un citu deputātu teiktajā par to, ka šis mērķis ir svarīgs, tas ir labi, nāk par labu mūsu bērnu veselībai, arī Eiropas Savienības lauksaimniecībai, bet es gribētu jums jautāt, uh, vai jūs piekrītat, ka mūsu uzdevums ir Eh, prezentēt šo programmu kā kopīgu Eiropas Savienības programmu, kas nāk par labu visai Eiropas Savienībai, bet ir tādi eh, politiskie spēki, kas pastāv ir Savienība, bet nekad nerunā par kaut ko pozitīvu. Paldies, tagad vārds Zulokungam atbildēji. Eh, nē, esmu pārliecināts, ka pareizi sapratu jūsu jautājumu, bet es tomēr uh, Eh, gribētu norādīt, ka svarīgi ir atbalstīt izglītību. Mums ir jāizglīto jauniešus, viņi nākotnē kļūs par pieaugušajiem. Un eh, šobrīd pietrūkst zināšanu un izpratnes, ko mēs varam paveikt ar šo programmu. Un cerams, ka šī pieeja uzlabosies. Paldies. Tagad vārds uh, eh, Mišela uh, Perankungam. Uh, Godātie kolēģi, man ir prieks, ka šeit Eiropas parlamentā uh, paveiktais darbs ir daudz augstākā kvalitātē nekā komisijas priekšlikuma runājot par augļu, dārzeņu, banānu un piena izdalīšanu skolās ir apsveicams pasākums. Tas ir ļoti labi, bet tomēr nākas konstatēt, ka ir vēl daudz grūtību jāpārvar, jo šis dokuments atļauj šo programmu īstenot dalībvalstīm, kā tās vēlas to darīt un izmantot vietējos produktus. Tādēļ mums jāatbalsta šī programma, šis ziņojums un jānodrošina par uh, tas, ka šie uh, aprites cikli ir īsi un ka mēs atbalstam Eiropas Savienības lauksaimniecību. Paldies! Tagad vārds Erāns Garsīs kundzei pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Manuprāt, šis uh, šie pasākumi, par ko mēs runājam šo vakar, ir atbalstām, tie nāk par labu eh, gan lauksaimniekiem, gan arī bērniem. Tas eh, palīdz eh, paplašināt bērnu zināšanas par pārtiku, par veselīgu pārtiku. Un šī programma tādēļ ir atbalstām. Un ļoti labi, ka tika panākt papildus 20 miljoni piena produktiem. Tā kā tiek paplašināts produktu klāsts, ir jāpalielina arī atbilstošais finansējums. Līdz ar to dalību valstis varēs pieskaņot savu budžetu reālajai situācijai lauksaimniecībās attiecīgajās valstīs. Tas, ka tiek iekļauti arī pārstrādāti augļi, arī ir apsveicams pasākums. Mums šādi produkti ir jāpadara pievilcīgi jauniešiem, gan svaigi produkti, gan arī, teiksim, pārstrādāti tādi, kā uh, siers vai citi. Un uh, mēs uzskatām, ka būtu jāiekļauj arī medus un olīveļa šajā klāstā un pēc iespējas ātrāk jāsāk īstenot šī programma. Priekšsēdētāji šķiet, ka ir zilās kārtīts jautājums. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums par birokrātijas mazināšanu. Kolēģe Heranca mums vai mums nevajadzētu prasīt no komisijas īstenošanas ziņojumu, lai dalību valstis būtu spiestas uh, īstenot visus šos pasākumus ne birokrātiskā veidā. Jāra kungs. Uh. Manuprāt, galvenais ir, lai dalībvalstis sāktu īstenot šīs programmas īstenošanu un uh, ir eh, jāatzīst dalību valstīm, ka bērniem ir eh, jāuzlabo savu ēšanas ieradumi. Un, protams, vienmēr ir jāpanāk līdzsvars starp uh, publisko līdzekļu pārvaldīšanu un administratīvo procedūru sakārtošanu. Paldies. Tagad uh, vārds Nohja kundzei. Paldies! Es gribu teikt, ka ir sasniegti trīs svarīgi punkti, ka šīs programmas uh, uh, ir pagarināts, ka ir palielināts uh, arī finansējums, un tas ir parlamenta panākums. Manuprāt, mums jādomā arī par šīs programmas mērķiem. Skolā ir jāattīsta arī izjūtas. Nevar tikai vienmēr mācīties ar galvu, ar saprātu, bet ir arī jātīsta sensorās izjūtas, garšas izjūta. Un garša. Uh, ar garšas izjūta ir jātīst šajos laikos, kad arvien vairāk tiek uh, izmantota industriālā pārtika un uh, Eh, mums ir jādomā par bērnu veselību, par izturēšanās veida maiņu, jo eh, tas ietekmēs arī eh, šo bērnu turpmāko dzīvi, viņu paradumus, un viņi arī vēlāk izvēlēsies kvalitatīvus pārtikas produktus. Paldies! Tagad vārds Kusmjuka kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Vēlos tagad runāt Eh, jautājumos, kas ir saistīti ar piena piegādi izglītības iestādēm. Mūsuprāt, šādā veidā tik tiešām mēs varam mainīt bērnu un jauniešu ēšanas paradumus. Nu jau uh, eh, 20 miljoni bērnu piedalās, bet apmēram 10 miljoni uh, skolēnu piedalās šajā programmā. Tā ir, atvainojiet, saka priekšsēdētā, varbūt es varētu mazliet lēnāk runāt. Mm, mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai mums būtu šis atbalsts, un parlamentam ir jāatbalsta, ņemot vērā to, ka mēs varam vienkāršot programmu tā, lai varētu gan piena, gan arī un augļu dārzeņu programmā piedalīties pēc iespējas vairāk skolēnu, tā, lai bērni, skolēni, jaunieši varētu saņemt, un lai nākotnē mums būtu vairāk piena, dārzeņu un augļu patērētāju, jo bērni būs pieraduši. Šādā veidā veicināsim arī lauksaimniecību. Vēl, vēlamies arī pateikties mūsu uh, komisijai par to, ka par 20 miljoniem ir palielināts finansējums piena programmai, kopā nu jau ir 100 miljoni, un attiecībā uz augļu un dārzeņu programmu šobrīd ir 150 miljoni. Paldies par to! Minute, Paldies, tagad vārds Aņokungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, man šķiet, ka mēs esam uzņēmušies tādu kā misiju, bet uh, veselībai bija jābūt dalībvalstu pārziņā. Un uh, šī atbalsta sistēma it kā tiek virzīta uz priekšu veselības apsvērumu dēļ. Varbūt es izsakos nedaudz cīniski, bet man šķiet, ka Eiropas Savienība cenšas iejaukties ikvienā mūsu dzīves aspektā. Skolas, kas eh, piedalīsies šajā eh, programmā, tām būs jāsagatavo arī tāds kā pateicības eh, tabuls, košās krāsās jāparāda tas, cik tās ir pateicīgas par Eiropas Savienības atbalstu. Un attiecīgi lauksaimnieki izvietos šādus te pateicības plakātus par to, ka ir saņēmuši Eiropas Savienības atbalstu, un tas viss notiks mūsu referendumu kampaņas laikā. Nu, jūs varat teikt, ka tas ir uh, cīniski. Es ceru, ka uh, piens, ko izdalīsim Britu skolās, būtu Brit, Britu piens un nevis īru piens. Un um, jau pieminētais arī aspekts par banāniem. Paldies! Paldies! Uh, jums vēl uzdot jautājumu Jakovičs kungs. Zilās kartītes jautājumu. Vai atbildēsiet? Lūdzu, vārds Jakovičs kungam. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, ka piekritāt atbildēt uz manu jautājumu. Jūs teicāt, ka veselības aprūpē ir jābūt dalībvalstu kompetencē. Bet mans jautājums būtu sakojušs, kā gan jūs varat to apgalvot, ja jūs zinat, ar kādu veidu epidēmijā mēs šobrīd saskaramies Eiropā eh, un pasaulē. Mums ir Pasaules veselības organizācija, tāpēc nevajadzētu apsūdzēt Eiropas Savienību. Mēs zinām, eh, cik nozīmīgi ir rīkoties kopā, jo īpaši vēršoties pret epidēmijām un pandēmijām. Vai piekritīsiet manis teiktiem? Nu, es varu eh, teikt pavisam kategoriski, ka tas nav. Uh, veselība nav uh, Eiropas Savienības kompetence, un es nevēlos, lai, tas, uh, lai tā tiktu pārņemta. Paldies, un tagad vārds eh, Petīrs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Um, es apsveicu referentu par uh, veiksmīgi pabeigtajām sarunām ar padomu un arī Eiropas komisiju par šo likumdošanas aktu, kas ir tik nozīmīgs Eiropas Savienībai, bet jo īpaši Horvātu bērniem. Uh, Dokuments, par kuru esam panākuši vienošanos, ir visdrus, kas neļāva Horvātijai pievienoties šai programmā, lai izmantotu uh, Eiropas Savienības subsīdijas, uh, piegādājot pienu skolās. Es to pieminēju attiecīgajā komitejā un es priecājos par to, ka mani argumenti ir tikuši ņemti vērā. Šis noregulējums ļaus lauksaimniecības ražotājiem piekļūt jaunam tirgum, izplatot um, uh, kvalitīvu produkciju skolās. Tas ļaus arī dalībvalstīm iekļaut uh, vairāk produktu šajos sarakstos, ņemot vērā vietējo uh, nacionālo, reģionālo uh, specifikāciju. Tātad te var sarakstu papildināt ar uh, tādiem produktiem kā medus un citiem. Tātad tiek atbalstīta veselīga pārtika, vietēji ražot pārtiku un vienlaikus uh, tiek atbalstīta arī bērnu veselība. Paldies! Paldies! Zilās kartītes jautājums to uzdos uh, Cenīkungs. Vai atbildēsiet? Lūdzu, vārds Cenīkungam. Paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies par iespēju uzdot jautājumu. Man būtu jautājums deputātai, bet arī pārējiem kolēģiem, kas strādā pie šī jautājuma un kuriem ir pieejama detalizētāka informācija. Es priecājos par to, ka mums eh, dalībvalstīs ir tātad eh, vietēja mēroga produkcija, bet paraudzīsimies uz šīs programmas apmēriem. Runa ir par 4 eiro, kas ikdienas tiek atvēlēti eh, katram bērnam gadā. Es nedomāju, ka tas, ka tas ir tik izšķirīgs jautājums. Paldies! koliko god novca da imamo ako je namijenjen našoj djeci njihovoj dobrobiti. Paldies kolēģiem par jautājumu. Um, lai cik naudas tas arī nebūtu, viss, kas tiek atvēlēts bērniem, ir apsveicams. Es piekrītu tam, ka mums vajadzētu atvēlēt vairāk, protams, 250 miljonu subsīdiju visai Eiropas Savienībai šo produktu sadalēju. Nav pietiekami visām dalībvalstīm, kas vēlas iesaistīties šajā programmā. Horvātijas piemērs. 70 tūkstoši bērnu e, cieši badu viņi nevar atļauties skolas pusdienas, tāpēc, ka viņu vecāki ir um, nabadzīgi, un um, pateicoties šai programmai, viņi saņems uh, atbalstu. Paldies, un paldies tagad vārds uh, Gadenbachs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamais komisār kungs. Arī es vēlētos pateikties kolēģiem Telabērs kungam, visiem tiem, kas strādāja pie šī jautājuma. Es domāju, ka rezultāts ir labs. Un, protams, dzirdot šo kritiku par to, ka 250 miljoni nav daudz, Es domāju, ka tomēr ir eh, ļoti iepriecinoši tas, ka mēs spērām soli uz priekšu, domājam par cilvēkiem un jo īpaši par bērniem. Jo šie 1,5 miljārdi turpmāko sešu gadu laikā būs ne tikai atbalsts lauksaimniecībai un produkcijai Eiropas Savienībā, bet vispirmām kārtām tas eh, palīdzēs bērniem um, uzņemt veselīgu pārtiku. Uh, un nevis eh, pārstrādātus pārtiks eh, produktus, bet tīrus pārtiks produktus, un to visu mēs varam sasniegt ar šīs programmas palīdzību, un pat ja mēs mm, simtprocentīgi nepiekrītam šim eh, priekšlikumam, jo es, piemēram, varbūt neatbalstu to, ka šis šokopiens arī tiek iekļauts to produktu sarakstā, kas tiek atbalstīti. Uh, Es arī piekrītu tam, ka varbūt mums vajadzētu vairāk atbalstīt pienu. Es piekrītu arī tam, ka mēs, mēs nedrīkstam pieļaut nekādu um, mākslīgo aromatizētāju vielu pievienošanu un tā tālāk un tā joprojām. Es vēlētos norādīt arī, ka varbūt daži nav pienācīgi uh, iepazinušies ar Lisabonas eh, līgumu, jo attiecīgajā pantā ir minēts, ka Eiropas Savienība eh, uzņems kompetenci arī veselības jomā. Un mums, eh, organizējot savu politiku, ir jādomā arī par veselības aspektiem. Un tas ir nozīmīgi no sabiedrības veselības viedokļa. Paldies! Paldies, Kadenbachs kundzei! Tagad jums ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs piekritīsiet uz to atbildēt? Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos eh, pateikties eh, kolēģai, es rūpīgi ieklausījos jūs teiktajā un es piekrītu jums tajā, ka šī atbalsta schēma ir ārkārtīgi nozīmīga, lai piegādātu pārtiku uh, bērniem skolās, bet mans jautājums būtu sekojuši, vai jūs uzskatāt, ka šī atbalsta schēma varētu arī sniegt atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, lai nodrošinātu to, ka tieši viņu produkti tiek nogādāti uz skolām, jo tieši šī produkcija ir veselīgākā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tieši tāds ir šīs te, eh, programmas mēķis - veselīgi, svaigi, nepār, neapstrādāt pārtiks produkti, kas ir jāpiegādā skolām. Un es domāju, eh, ka tas ir nozīmīgs šīs, te, ves, šīs pārtiks un izglītības programmas ietvaros. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Dārmarkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Runa ir par in iniciatīvu, kuras mērķis ir piegādāt kvalitatīvus produktus bērniem, kur tos nevar saņemt citādi un kas pārtikā lieto netik kvalitatīvus produktus pārtiks produktus. Es domāju, ka ir jāizmanto arī tie produkti, kur patēriņš samazinās, proti augļu un dārzeņu un arī piens. Mūsu ražotāji šobrīd saskars ar grūtībām, un tas ļaus viņiem rast uh, jaunu noietu savai produkcijai. Ir jādomā, protams, arī par budžeta aspektiem un e, lauksaimnieku tiesībām piedalīties vai nepiedalīties šāda veida atbalsta schēmās. Varbūt būtu vērts arī paskaidrot citus aspektus jauniešiem, eh, proti ir jārunā arī par eh, dzīvnieku aizsardzību, ir jārespektē dzīvnieku, un arī šis aspekts būtu jāņem vērā. Paldies! Un tagad lūdzu Petrs Mahs, jums ir viena minūte jūsu rīcībā. Mie se tedy ten. Eh, Cienījamie kolēģi, vēlos runāt par šo priekšlikumu. Mēs runājam par skolām un, un varam teikt, ka mēs šeit vienkārši runājam par kaut ko it kā, ka tas būtu tāds bērnu glābšanas riņķis. Un atceramies, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams, protams, palīdzēt bērniem, un mēs vēlamies, lai bērni būtu veseli. Un ir ļoti svarīgi, lai bērni iegūtu attiecību. Kā? To, co mají děti jíst, má být věcí. Tas, ka bērniem, tas, kas bērniem ir jāēd un jādzer, un dažos gadījumos bērni nemaz negrib parasto pienu, viņi grib ar kādu garšas pastiprinātāju, viņi gribētu ar kādu garšiņu, un tad varbūt daudz labāk vienkārši, lai nodokļu maksātāji, samaz, nodokļu maksātājiem samazinātu nodokļus, uh, Nu, tas nozīmēs to, ka vecākiem būs vairāk naudas, lai viņi paši parūpēs par saviem bērniem. Un, ja kāda valsts gribētu, viņi to varētu darīt savā līmenī. Bet, ja mēs šeit runājam par to, ka ir valstis, kas var piedalīties brīvprātīgi, tad šīs valsts var piedalīties. Mahakungs, vai jums ir iebildumi pret zilās kartītes jautājumu? No Polčaka kunga. Lūdzu, Polčakungs. Paldies par to, ka jūs piekrītāt atbildēt uz zilās kartītes jautājumu. Vēlos teikt, ka e, Eiropas Savienība nekādā gadījumā neierobežo, neierobežo iespēju un, manuprāt, iespēju dalībvalstu iespējas, un, manuprāt, tur nav nekāds pretruns. Lūdzu, jūs varat atbildēt. Manuprāt, ir jāsaprot, ka ja eksistē kāda programma, kurā ir paredzēts izdalīt 250 miljonu eiro tā, lai varētu subsidēt noteiktus produktus, un šie produkti iekļauj arī pienu, un šis, šim pie, šis piens nekadā gadījumā nedrīkst būt saldināts, tad sanāk tā, ka šis, e, sanāk tā, ka šis piens tiek uzspiest bērniem, un un varbūt viņu pašu vecāki gribētu kaut ko citu dot uh, bērniem. Sanāk tā, ka mēs subsidējam šobrīd pienu. Vai jūs varētu pieņemt vēl vienu zilās kartītes jautājumu? Un šo jautājumu jums gribētu uzdot Votmanas kundze. Lūdzu, Votmanas kundze, jūs varat uzdot savu jautājumu. Please. voorzitter collega eh, ik heb u goed beluisterd. ik vind het eigenlijk heel erg jammer Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Cienījamais kolēģis, rūpīgi ieklausījos jūsu teiktajā, un um, man šķiet um, nepieņemam tas, ka eh, tik apsveicām programmu tiek kritizēt šādā veidā. Jūs esat viens no tiem retajiem cilvēkiem eh, šajā parlamentā, kas kritizē šo programmu. Man bērni iet skolā, un es vēlētos, lai visas skolas piedalītos šajā programmā, jo, kā mēs zinām, um, viens augsts dienā noteikti. Um, palīdz tīri preventīvi uzlabot veselību. Tāpēc es domāju, ka būtu jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šo programmu. Paldies! Cienījamā kolēģe, nezinu, nu, jūs runājat par to, jūs runājat par āboliem, nevis par pienu, un izskatās, ka tieši tas veicina veselību, bet šeit šobrīd sanāk tā, ka mēs šeit runājam no Briseles par programmu, kurā ir ļoti daudz miljonu eiro, un mēs uzspiežam tieši pienu. Liels paldies! Paldies, cienījamie deputāti! Es skatos, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri gribētu piedalīties šajā diskusijā. Zilās kartītes jautājumus arī labprāt cilvēku uzdotu, bet e, mums ir princips vispār tāds, ka, ka vispār ir tikai viena zilā kartīte, tikai viens jautājums vienam runātājam. Un tāpēc arī varbūt pieturēsimies pie šī principā, un tagad lūdzu Gabriele Mato, jūsu kārta runāt. Señor komisārio, señorías, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Šī vienošanās ir ļoti nozīmīga visai Eiropai. Šī programma veicinās veselīgus ēšanas paradumus un vēl, vēl labāk, ja to varam arī finansēt, bet šī programma ir ļoti vēl svarīgāka attāliem reģioniem tādiem kā Kanāriju salas un ir jāparāds papildu finansējums īpaši attāliem perifēriem eh, reģioniem. Un eh, šiem reģioniem ir nepieciešams papildu atbalsts, ņemot vērā to specifisko geogrāfisko demogrāfisko situāciju un jānodrošina arī atbilstoši pārtiks uh, piegādes šajos uh, reģionos. Īpaši Eh, būtiski eh, runājot par eh, banānu ražotājiem. Es nesaprotu, kādēļ banānus ierosina svītrot no šīs programmas. Arī e Eiropas Savienībā audzē banānus, un Kanārija banāni ir vislabākie pasaulē. Un tāpat banāns audz arī Madeirā un Martinikā. To nedrīkst aizmirst. Nākamajā plenārsēdē es izdalīšu Kanāriju salu banānus, lai tie, kuri nezin par šādiem banāniem, tagad varētu paši tos nogaršot. Un mums ir tiešām jāsaprot attālo reģionu īpašās uh, vajadzības. Liels paldies! Mēs ar nepacietību gaidām iespēju nogāršot šos banānus, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Agilēras Garsīs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pievienoties visiem tiem deputātiem, kuri paudā pateicības vārdus referentam Tarabēlas kungam. Viņš ir tiešām lieliski pastrādājis kopā ar e, visiem ēnu referentiem, gatavojot šo ziņojumu. Un šis uh, darbs bija veiksmīgs, jo padome bija spiesta pieņemt parlamenta priekšlikumus. Mums visiem ir jāsaprot, ka ir jārūpējas par Eiropas pilsoņu veselību un īpaši jādomā par bērnu veselību. Tāpat jāsniedz atbalsts Eiropas pārtiks ražotājiem. Uh, tas, ka ir paredzēts izplatīt svaigus produktus, uh, augļus un dārzeņus, arī ir ļoti būtiski. Un jauniešu pārtikā bieži vien pietrūkst šādu svaigu pārtikas produktu. Runājot par kritērijiem attiecībā uz šo pārtikas izdalīšanas schēmu, uh, Mums eh, būtu jāatsakās no tādiem tradicionāliem kritērijiem. Eh, kā jau Tarabēlas kungs zina, es vēlētos, lai šai programmā tiktu iekļaut arī olīveļa, lai arī tā tiktu uh, eh, piegādāt skolām. Un Es vēlreiz pateicos jums par visu jūsu paveikto. Paldies, Agēlas Garsīs kundzei! Nākamais uzstāsies eh, Tibors Sanī. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos no sirds pateikties kolēģim Tarabellam. Viņš ir lieliski strādājis kopā ar citiem kolēģiem. Viņi ir panākuši ievērojams uzlabojums šai programmā. Tas ir ļoti būtiski. Eiropas parlamentam ir jānodarbojas ar tādiem jautājumiem kā bērnu uzturs. Eiropā eh, vairāk kā 60 miljoniem jauniešu ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai viņi varētu iegādāties eh, veselīgu pārtiku ja nebūtu Eiropas Savienības, nebūtu Eiropas komisijas, nebūtu Eiropas parlamenta, nebūtu mūsu stingrās nostājas, tad uh, daudzas dalībvalstis, es baidos, vispār likvidēt šādas programmas. Tādēļ mums ir jāpasaka liels paldies Eiropas Savienības institūcijām par to, ko mums ir izdevies panākt. Ir arī uh, um, valstis, piemēram, Ungārija, kuras ir noteikuši 17% PVN šai programmai. Nu, par to mums būtu jāpadomā, vai tā drīkst uh, rīkoties. Mums ir jāpanāk, lai šai programmai un tās um, tajā izplatītāja pārtikai netiktu uzlikts PVN. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Un pirmais uzstāsies Miroslavs Mikulāšičs. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie klātesošie vēlos teikt, ka šī programma mūsu bērniem Eiropas Savienībā ir ļoti pozitīva lieta. Um, Mm, tiek runāts par pusotru miljārdu sešu gadu garumā un runāts par trīs miljoniem bērnu. Un tā ir iespēja tā, lai varētu bērni iegūt veselīgu pārtiku, augļi, dārzeņi, banāni un arī piens. Un ir ļoti svarīgi, lai jaunā paudze Eiropā mācētu pareizi ēst. Un skaidrs, ka šobrīd daudzos gadījumos diezgan sarežģīta situācija un ka ir nepieciešams nodrošināt uh, labāku uzturu, tā lai būtu uh, labāka veselība. Šī programma, manuprāt, vismaz daļai varētu palīdzēt uzlabot uh, bērnu jauniešu veselību, un esmu ļoti gandarīts, ka Eiropas parlaments un komisija varēja panākt vienošanos par šo programmu, un ka nākotne izskatās šobrīd ļoti optimistiski, un mēs varēsim attiecīgi uzlabot bērnu jauniešu uzturu un izveidot labus ēšanas paradumus, bērni varēs arī izvairīties no lieka cukuru uzņemšanas un ēst veselīgi. Lielas paldies! Un tagad lūdzu. Džufrīda kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Prima di tutto vorrei... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmam kārtām vēlos pateikties Tarabella kungam Paldies, ka viņš ļoti cītīgi strādāja pie šī darba un ar lielu entuziasmu. Un nebija jau viegli, protams. 250 miljonu eiro īstenībā ir liela naudas summa. Un mūsu mērķis, protams, ir veicināt mūsu sabiedrības veselību un piegādājot skolām pienu, augļus, dārzeņus, banānus, mēs varam šo mērķi arī panākt. Mūsu jaunieši bērni mācīsies sabalansētu uzturu, un tas ir ļoti pozitīvi. Un ir ļoti svarīgi, lai par uzturu jautājumiem eh, bērni saņem pienācīgu izglītību, lai viņi saprastu tā, lai viņi iegūtu šīs iemaņas, lai viņi mācētu sevi aizsargāt pret slimībām. Paldies, ka mūsu referents ir iekļāvis to faktu, ka produktiem ir jābūt pēc iespējas lielākā mērā ražotiem uz vietas, respektīvi arī vietējie ražotāji, kur šobrīd diezgan cieši šie ražotāji attiecīgi varēs, uh, varēs arī iegūt jaunus klientus. Manuprāt, tas arī ļoti pozitīvi. Lielas paldies Čufrīda kungam. Un tagad lūdzu Lernere kungs. Arvoisa puhemies. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Par ko mēs šobrīd runājam? Mm, paskatāmies, piemēram, kāda ir situācija Ziemeļu valstīs. Mūsu bērni vienkārši saņem veselīgu ēdienu skolā. Mm, Un turklāt tas viss tiek finansēts ar budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka pat visnabadzīgākie bērni var labi, veselīgi paēst skolā. Un sanāk tā, ka gal galā šī sistēma pats sevi finansē. Jo, ja bērns iegūst veselīgu sēšanas paradumus, arī nākotnē viņš ēdīs tāpat, un sekas ir absolūti skaidras. Piemēram, mazāks problēmas ar lietu, lieko svāru, mazāks veselības problēmas, un attiecīgi arī ekonomika mazāk cieši. Un, manuprāt, tas, par ko mēs šobrīd runājam, protams, ir pareizā virzienā. Mums ir jāatbalsta, jāatbalsta veselīgs uzturs skolās. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu Jakov Čičakungs. Liels paldies priekšsēdētā! Ir ļoti daudz pozitīvu elementu šajā ziņojumā. Un es uzskatu, ka arī trialogi ir bijuši ļoti veiksmīgi. Vēlos atsevišķi uzsvert to, cik svarīgs ir šis ziņojums, tieši runājot par uh, labu, veselīgu paradumu veidošanu mūsu bērnos. Manuprāt, ir jāsaprot, kas mūsu bērniem, jauniešiem ir vajadzīgs, Ir ļoti svarīgi arī, ka Horvātijas situācija ir atzīta un, attiecīgi, arī Horvātijas bērni varēs saņemt to, kas viņam ir vajadzīgs. Bet taču ir viena lieta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga salīdzinot ar jebko citu. Un tas ir fakts ar, fakts, kas saistīts ar to, ka skolās ir paredzēts, skolām ir paredzēts piegādāt vietējos reģionālos produktus. Bērniem jauniešiem tas ir ļoti svarīgi, jo viņam ir ļoti svarīgi redzēt, Eh, kādi produ produkti tiek eh, audzēti uz vietas un attiecīgi mācēt šos produktus ēst. Tagad lūdzu Pegas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šī ir ļoti laba programma. Un izskatās, ka tiešām ar šo programmu varēsim panākt labas pārmaiņas. Šobrīd divas programmas ir, apli, ir ir apvienotas, lai gan tehniskie eksperti teica, ka te ir zināmas atšķirības visam šim programmam. Un ļoti svarīgi, protams, iekļaut šo programmu arī vietējā attīstības stratēģijā, tā lai vietējā ražošana tiktu atbalstīta, un tas, protams, veicinās arī sociālo un teritoriālo koheiziju, jo tad lauka reģioni arī varēs attīstīties. Taču ja mēs turpināsim kā līdz šim, eh, kā darbojas eh, lieli uzņēmumi, piemēram, arī skolās bieži vien ir eh, automāti, kuros var nopirkt neveselīgu pārtiku. Un ja tas tā turpināsies, tad īstenībā sanāk tā, ka mēs neko nepanāksim. Tātad ir ļoti svarīgi, lai tieši valsts skolas varētu veicināt labu uzturu paradumu. Un tagad lūdzu nākamā runātāja Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atbalstīt schēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm. Vēlos arī pateikties mūsu referentam par darbu pie šī ļoti svarīga dokumenta. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērniem un jauniešiem būtu labas alternatīvas, tā lai viņi mācītos, e, kā, kādam ir jābūt labam uzturam, un šādā veidā mazināsim arī liekā svara problēmu. Kā mūsu referents jau ir norādījis, e, tas ir lielisks atbalsts arī piena ražot, pie, piena nozarei, jo pēdējā laikā šī nozara cieši no krīzes. Šādā veidā mēs ne tikai palielināsim patēriņu, kas, protams, arī ir ļoti labi, ja varēsim arī panākt to, lai bērni pazīst un, un, un lietu gan piena produktus, gan arī augļus un dārzeņus. Lielas paldies, kundze! Un tagad Mihaila Šoidrovas kundze, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt tos kolēģus, kas teica, ka ir nepieciešams atbalstīt šo programmu. Es esmu ļoti gandarīta, ka šobrīd eh, mēs varam redzēt ļoti plašu politiskā spektra atbalstu. Un mēs runājam par divām programmām šobrīd, kas tiek kas tiek apvienotas un ka būs iespēja, protams, arī uh, kopīgi izmantot līdzekļus, tas būs ļoti pozitīvi, jo tad mēs varēsim paplašināt arī sortimentu. Tas attiecas gan uz piena produktiem, gan arī uz augļiem un dārzeņiem. Un ļoti labi, ka mēs šeit runājam par bērniem no 6 līdz 10 gadu vecumam, jo tas ir vecums, kad veidojas ēšanas paradumi. Viņi iemācīsies ēst veselīgus produktus, tas būs ļoti pozitīvi, jo daudzos gadījumos ģimenēs uh, netiek piedāvāts labs uzturs, bet šajā gadījumā bērni tiks apmācīti. Daudzos gadījumos e, mēs šeit e, piedāvājam to motivē, motivāciju, kas bērniem ir vajadzīga tā, lai bērni būtu veselīgāki un tā, lai viņiem būtu labi ēšanas paradumi. Tāpēc es varu atbalstīt šo priekšlikumu. Thank you very much. Paldies! Lielas paldies! Kaputo kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties mūsu referentam. Paldies par lielisku darbu, kas ir paveikts pie šī ārkārtīgi svarīga dokumenta par atbalsta schēmu par augļu un dārzeņu banānu un pienu piegādu izglītības iestādēm. Mēs šobrīd varam redzēt, ka piena patēriņš pasamazinās, atsevišķi bērnu jauniešu vidū. Tas pats attiecas arī uz augļiem un dārzeņiem. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams uh, palielināt svaigu produktu patēriņu, jo šādā veidā viņi varēs uzlabot savu veselību, mazināt problēmas, kas tiec ar lieko svaru. Ir ļoti svarīgi, lai viņi mācītos ēst ar mazāku cukuru saturu. Šīs, mērķi, šīs programmas mērķis arī ir uh, iekļaut izgliet, izglītojošus pasākumus tā, lai bērni un jaunieši uzzinātu vispār, no kurienes nāk pārtika, lai viņi redzētu, kādā veidā tā tiek saražota. Manuprāt, visi šie rezultāti būs ļoti labi, ja tādā veidā mēs veicināsim augļu, dārzeņu un piena patēriņu. Taču, ja mēs vēlamies, lai dalību valsts efektīvi izmantot šo programmu, būtu ļoti svarīgi izveidot eh, un nu, eh, nodrošināt uzraudzības pasākumus, un lai vajadzības gadījumā varētu arī rēģēt uz izmaiņām. Lielas paldies! Marijas kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšādētāji. Grieķijā ļoti daudzos gadījumos cilvēki cieši no tā, ka nepietiek pārtikas un tāpēc ir nepieciešami profilakses pasākumi. Un daudzos gadījumos mēs konstatējam, ka situācija ir ļoti nopietna. Ja mēs runājam par 20, 2014. 15 Uh, skolas gadu, tad varam teikt, ka aptuveni 20% skolēnu ir problēmas ar to, lai ģimene viņiem nodrošinātu pārtiku. Šeit mēs runājam par šo schēmu, kas veicinas augļu, dārzeņu, banānu un piena piegāde izglītības iestādēm. Varu teikt, ka ar šo programmu Grieķijā nepietiek, ņemot vērā to, ka daudzi bērni cieš no nepietiekama uztara vai arī pat no bada. Un tāpēc ir nepieciešams, protams, palīdzēt šiem bērniem. Ļoti svarīgi, lai mūsu bērni neciestu no pārtikas trūkuma, lai viņa veselība netiktu apdraudēta. Trojka nedrīkst turpināt darbu, kā līdz šim ir ļoti svarīgi saprast, kādas sekas ir mūsu politikai un ir nepieciešams reaģēt uz šo ārkārtīgi svarīgu situāciju. Paldies! Τούλσα Κόγκς. Θα πρέπει να συμφωνήσω όπως είναι πολύ... Paldies! Varu teikt, ka šobrīd mēs runājam par ārkārtīgi pozitīvu soli. Mēs runājam par pasākumiem, tik tiešām varēs veicināt augļu dārzeņu un piena patēriņu bērnu vidu. Taču man šķiet, ka nepietiek ar šiem pasākumiem, kas šobrīd tiek piedāvāti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi kombinēt šos pasākumus ar izglītības programmu, tā lai ne tikai bērni varētu gūt labumu no šādas programmas, bet arī pieaugušie. Eiropas Savienība šobrīd īsteno taupības politiku un sanāk tā, ka Grieķijā daudzos gadījumos šī būs vispār vienīgā iespēja bērniem pāriest, jo Grieķijā, piemēram, ir viņi vairāk bezdarbnieku un bērni, vecāki nevar parūpēties par saviem bērniem. Uh, un uh, labklājības valsts varam teikt, ka vairs neeksistē. Mums šobrīd ir ierobežots preču produktu klāsts, un mums vēl ir bēgļi, mums ir daudz par ko domāt. Lūdzu, Bogoviča kungs. Iskrene čestitke kolegu Tarabeli in tudi ostalim poročevalcem v Sencu, komisarju. Za... Cienījamie kolēģi, paldies arī Tarabela kungam par uh, darbu. Uh, šis process, protams, ir ļoti prasīgs, ļoti nopietnas, un šobrīd varam teikt, ka šī Eh, šī programma par augļu dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm. Šī programma šobrīd vainagojasies panākumiem. Es uzskatu, ka visi šie produkti ir ļoti svarīgi veselībai, bet te pašā laikā, kas ir svarīgi, mēs panākam to, lai augļi un dārzeņi nonāktu skolēnu no ēdienkartē, un tas nozīmē, ka, eh, ka arī ģimenēs eh, tiks palielināts dārzeņu un augļu patēriņš 250 miljoni. Eh, šobrīd ir, eh, tiek piedāvāti. Slovenijā, Slovenijā skolās tieši vietējie produkti tiek lielākoties piedāvāti skolas ēdnīcās, un mēs esam arī ļoti gandarīti. Arī šobrīd tiek runāts par to, ka mēs varam iekļaut arī tik augstsvērtīgus produktus kā medus, piemēram, un tāpēc arī noteikti dalībvalsts ar prieku izmantos šo programmu. Un tagad lūdzu Rikārdos Šantošs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pievienoties visiem tiem, kas ir eh, pateikušies referentam par lieliski sagatavoto dokumentu. Labāk pārtika, protams, nozīmē arī labāku veselību, un tā ir daļa no mūsu politikas. Un šāda vienošanās, kas eh, paredz atbalstu mm, schēmai, kas eh, nodrošina augļu un dārzeņu, kā arī banānu un pienu piegādes skolās, ir apsveicama, jo mērķis ir, protams, nodrošināt arī vietējās lauksaimniecības produkcijas atbalstu, īsas piegādes ķēdes, un tādējādi mēs eh, nodrošinām arī uh, pozitīvu diskrimināciju attiecībā uz eh, attālākiem reģioniem, kas varēs saņemt lielāku atbalstu, ņemot vērā to, ka ir grūtāk nogādāt šos produktus uz šiem reģioniem. Šis mērķis jo īpaši nozīmīgs krīzes apstākļos, eh, jo īpaši piensaimniecības nozarei Azoru salās, tāpat arī eh, mēs ražojam audzējam banānus, un tas noteikti nodrošinās atbalstu mūsu ražotājiem. Paldies! Paldies! Vārds Tomašičs kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Veselīgs uzturs pirmskolas um, izglītības iestādēs un skolās ir svarīga sastāvdaļa uh, veselības um, aizsardzības jomā. Es priecājos par to, ka mēs veicinām veselīgu uzturu um, bērniem, bet man ļoti žēl, ka um, mēs um, nedomājam par to, kādu uh, konkurēt konkurences kropļojumu, tas nodrošina, eh, tas rada, ja mēs atbalstam eh, dažas nozares. Es vēlētos aicināt dalībās vienkāršot nodokļu sistēmas un samazināt nodokļu slogu, kas gulstas uz uzņēmumiem, lai nebūtu nepieciešami šādi te atbalsta pasākumi. Es domāju, ka parlamentā mēs vispirms eh, domājam par bērnu veselību, bet mums ir jādomā arī, ka bērniem neklāsies labi, ja, mē, ja vecākiem nebūs darba un viņi nevarēs audzināt un atbalstīt savus bērnus, jo tikai veselīga un uh, konkurētspējīga ekonomika var nodrošināt uh, labu nākotni visām nākamajām paudzēm Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisāram Hogan kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties visiem tiem, kas izteica savu atbalstu šai schēmai. To eh, bija jāgrodz pēc tam, kad komisija bija veikusi savu izvērtējumu, bet arī pēc tam, kad um, savu izvērtējumu bija piedāvājis arī auditoru palāta. Šobrīd mēs centīsimies ietaupīt līdzekļus, nodrošināt efektīvāku schēmu un uh, piešķirt uh, tiešāku atbalstu tieši izglītības iestādēm. Šī programma tiek gatavot ļoti svarīgā uh, kontekstā, proti, kad uh, nozara saskars ar uh, krīzi un ir um, arvien lielāks pieprasījums no dalībvalstu puses pēc šiem atbalsta pasākumiem. Es vēl teikt, varu teikt Aņokungam un citiem, ka tā ir brīvprātīga programma, un ja es pareizi eh, saprotu, apvienotā karalista piedā, piedalās eh, piena um, izplatīšanas um, programmā. Protams, ka mēs atbalstīsim vietējo produkciju, lai nodrošinātu labāku veselību bērniem un jauniešiem. Tieši tāds ir šīs programmas mēģis. Fronzoliks kungs un Mato kungs. Uh, minēja um, tieši augļus, un es uh, piekrītu tam, ka banāna ir ļoti nozīmīga, piemēram, Azoru salās, Kanārijas salās, un tāpēc mums ir jāatbalsta um, šo ražojumu patēriņš. Galvenā mērķgrupa, var teikt, Grapinī kundzei, ir bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem Un līdz ar to mēs noteikti uh, sasniegsim mērķus, kurus jūs atbalstat, jo mērķis ir iesaistīt tieši uh, bērns un jauniešus, lai jau viņi pieņemtu šādus te veselīgus paradumus un rūpētos par savu veselību un novērstu aptaukošanos. Es piekrītu arī Jārkungam. Vēlos teikt, ka Šī schēma tiks um, pārskatīta 2023. gadā. Aņokungs, jūs lietojat vārdu cīnisks, bet uh, lauksaimniekiem apvienotajā karalistē nav pamata bažām, jo viņi saņem uh, 2,3 miljārdus um, uh, mārciņu gadā un uh, noteikti šo atbalstu saņems arī turpmāk, un eh, nav skaidrs, cik daudz atbalstu viņi saņem no apvienotās karalists kāses. Šī eh, schēma ir pietiekami fleksibla, tāpēc es domāju, ka tā eh, darbosies veiksmīgi. Un arī Francijas delegācija var atbild, atbildēt, sakot, ka um, medus arī ir iekļauts to produktu sarakstā, kas šādi tiek izplatīti. Trialogu uh, ietvaros bija ļoti daudz ideju, un tās ļoti fleksibli tika izstrādātas šajā priekšlikumā. Tāpēc es vēlētos vēlreiz pateikties Tarabēls kungam un visiem ēnu referentiem par sadarbību, un es uh, vēl veiksmi uh, E, šai te atbalsta schēmai, e, kas tieši tāpat kā citas tiks pārskatīt 2023. gadā. Paldies e, komisāru kungam un tagad vārds referentam Tarabēls kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms vēlos atgādināt, ka no Eiropas parlamenta puses mēs centāmies nodrošināt to, lai juridiskais pamats ļautu mums pieņemt koplēmumu. Eh, lēmumu. Tāpēc es uh, pateicos vēlreiz ēnu referentiem, mums ir izdevies panākt uh, tādu juridisko pamatu, kādu vēlējāmies. Tālāk par saturu, varbūt uh, daži komentāri. Vispirms par bērnu vecumu. Atcerēsimies, ka tas ir kritērijs, kas ļauj mums aplēst to apjomu, kas tiek piešķirts katrai dalībvalstīm, bet dalībvalstīm ir brīva vaļa izmantot šos līdzekļus kaut vai bērniem vecumā no nulles. Um, Tātad tie var būt uh, bērni bērnu dārzos, un tie var būt bērni arī uh, vēlākās pamatskolas klasēs. Tālāk par šo šokolādes pienu. Nu, nedaudz saldumu šajā brutālajā pasaulē nebūs nekāds ļaunums. Eh, ja, protams, tā ir īsta šokolāde, un ja ar šo te pienu šokolādu bērnu var uzņemt eh, vairāk kalcija, kas ir ļoti nozīmīgs um, um, kauliem, tad tas nemaz nav slikti. Uh, Un mēs esam centušies arī vairāk ieklausīties pilsoņu teikt. Es domāju, ka komisija ļoti labi ir strādājusi tieši tāpat kā um, strādājot pie regulas par um, ekoloģisko produkciju. Tālāk pārdoms par veselības aizsardzības iestādēm un par uh, veselības aprūpu, kas nav Eiropas Savienības kompetencē. Nu, jāsaka pavisam skaidri, ka Eiropas Savienība var vērsties uh, pret. Uh, Um, aptaukošanos un um, ir skaidrs, ka bērni nepatērē pietiekam daudz augļu un um, dārzeņu un dalībvalsts var papildināt mūsu piešķirtos līdzekļus ar uh, kopfinansējumu no valsts kases. Tātad līdzfinansējums ir iespējams. Un visbeidzot noslēgumā es vēlētos pateikties uh, ne tikai ēnu referentiem, bet Aleksandrai Leone, kas ir mana asistente, uh, uh, Kotārs kundzei un uh, eh, Znei kundzei, kas strādā parlamentu lauksaimniecības komitejā un kas strādā ļoti efektīgi. Lielas paldies! Paldies Tarabels kungam! Paldies, un mēs